parlamenta, un es augstu novērtēju jūsu rezolūciju. Paldies, tagad ir seši, ir seši rezolūcija projekti, debats par šo jautājumu ir beigušās, balsojums būs rīt pulksten 12. Un vēl ir tagad paziņojums par no dažādām politiskajām grupām attiecīgie vārdi tiks eh, piefiksēti protokolā un eh, pat uh, mandāta apstiprināšana tiks ratificēta pieņemot protokolu. Un tagad darba kārtī.